ma so se si è sposato. Sicuro. Onorevole Atkins. Atkins kungs. Prieksēdētāji kungs. Es, eh, nedom, es nevēlētos aizskavēt balsojumu, un tomēr mums ir 43 lapas puses, par kurām ir jābalso. Cik ilgi mēs vēl runāsim par to, ka šajā parlamentā balsošana ir galīgā sajukumā? Mums bija jāsāk 12. tagad ir bez 10. 1. Mēs pabeigsim pēc labie pārstundām. Es vēlētos lūgt parlamenta prezidentam un birojam lūgt ministriem un komisāriem, lai viņi ievērotu mūsu procedūru, un nevis mums ir jāievērto, jāievēro tas, kā viņi runā un cik ilgi. Mums ir jāsāk balsot 12. punkts. Kari kolēģi, kari kolēģi. Godātie kolēģi, godātās kolēģis. Es eh, vēlētos tikai pateikt, ka patiesībā bija jāsāk balsot 12.30. Protams, mēs esam par 20 minūtēm eh, iekavējušies un nevis par 50, kā to teica tikko runājošais deputāts. Vēl bez tam Firence kungs ir tikko aprecējies, un mēs viņu no sirds apsveicam parlamenta vārdā. Un eh, es tiešām ceru, ka ik viens šajā parlamentā pievienosies maniem laimes vēlējumiem. Tātad. Eh, kā jau tikko tika pieminēts, šodienas balsojums būs drausmonīgi garš. Mums ir vairāki simti grozījumu, un mēs mierīgi varam balsot divas stundas. Tā arī izskatās, ka būs. Kolēģi, es e, centīšos visam skriet ātri, ļoti, ļoti, visam skriet cauri ļoti, ļoti ātri, un tomēr mēs nevaram kompromisu likt uz kompromisu skaidrību. Es ceru uz jūsu sadarbību, lai mēs pēc iespējas ātrāk pabeigtu balsojumu. Godātie kolēģi, tad sākam ar ēkskundas ziņojumu par kopīgu Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmu. Mēs sākam balsot, tas ir nomināli, personālais balsojums, sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. 150 nobalsojuši, 630 eh, ir pār, es apsveicu Ēkas kundzi. Un tagad Tošenovska kunga ziņojums. Eh, šeit ir viens runāt gribētājs, tā tad eh, nē, kas notiek? Nē, referentam nav jārunā, bet referentam ir tiesības izteikties. Ja referents nevēlas runāt, tad mēs balsojam. Atkal nominālais balsojums, sākam, personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ziņojums pieņemts ļoti labi. Nākamais ziņojums ir Glantes ziņojums par Eiropas zemes novērošanu. Atkal personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Atkal pieņems ar milzīgu balsu vairākumu apsveicu referentu. Pārējām pie Reula kunga ziņojuma. Reula kunga ziņojums. Balsojam. Tā tad balsojam ar roku pacelšanu par, pret, atturs pieņemts. E, apsveicu Reula kungu. Pāriem pie Svievska kunga ziņojuma. Ja referents vēlas izteikties, tad e, jūs to drīkstat darīt? Nē, ļoti labi. Tad, ā, nē, referent kungs vēlas izteikties, tādas tiesības jums ir. Lūdzu, Cievska kungs. Priekšsēdētāja kungs, saka Cievska kungs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmo reizi vēsturē, Eiropas Savienības vēsturē, mēs balsosim par ciešāku sadarbības mehānismu. Es vēlētos pateikt pārsteigums. Vispirms es vēlētos eh, nākt klajā ar vairākiem mazliet grozītiem grozījumiem, jo brīdī, kad šis ziņojums tika sagatavots un juridiskajā komitejā apstiprināts, ir zināms izmaiņas. Runa iet par to, ka 14 dalību valsts šobrīd jau ir iestājušās šajā mehānismā, tajā skaitā arī Malta un Portugāla. Tāpēc eh, G apsvērumā mums vajadzētu izmainīt skaitli 12 uz 14, tātad klāt ir nākus Portugāla un Malta. Es vēlētos griezties arī pie Eiropas komisijas un dalību valstīm, kuras ir piedalījušās šajā stiprākas sadarbības mehānismu īstenošanā, runāt par to, ka šis mehānisms ir eh, labs un dalību valstīm saistībā ar 328. punktu par Eiropas Savienības eh, darbību ir iekļauts šis aspekts. Vēlētos pateikt, ka diez vai mums vajadzētu izvirzīt īpašas uzdevumus eh, kaut kādām konkrētām valstīm. Paldies priekšsēdētājam. Tātad Svieska kungs, mēs balsojam, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielāko balsu vairākumu ziņojums ir pieņemts. Apsveicu Cvieska kungu. Tagad Šikluna kunga ziņojums. Personālais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī ar lielu balsu vairākumu Ciklunas kunga ziņojums ir pieņemts. Un tagad Sjurjan kunga ziņojums nākamais. Arī personālais balsojums. Vēlējos pateikt, ka šajā gadījumā nepieciešams tikai kvalifikētais vairākums, tātad 361. Surjan kunga ziņojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu Surjana kunga ziņojums ticis apstiprināts šajā parlamentā. Apsveicam Surjana kungu. Un tagad Černiecka kunga ziņojums nākamais. Vai referents vēlētos izteikties? Tylko jedno zdanie. Burtiski pāris vārdu, saka Čerņa, Čerņeska kungs. Protams, mēs saprotam padomas šaubas, un tomēr situācija nav viennozīmīga. Es ceru, ka mūsu sadarbība ar padomu turpmākajos gados būs daudz efektīvāka. Sākam balsot, saka prieksēdētāja kungs, eh, tātad no 7. līdz 33. kas pārpret atturs pieņemts. Nākamais 12. grozījums, 20, 38 un 46 atkal eh, vienādi par pret atturs pieņemts. 13, 21, 39, 47 par pret atturs pieņemts. 22. grozījums par pret atturs pieņemts. 43. par pret atturs pieņemts atturas noraidīts. 23. par pret Jā. Tātad pārbaudīsim elektroniski. 23. sākam balsot. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot ar lielu balsu vairākumu 23. pieņemts. 41. grozījums par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. Ā, pārbaudīsim. Labi, pārbaudām, sākam balsot par 19. lūdzu. Beidzam balsot. 19. grozījums pieņemts. 396 par. Tātad man izskatījās, ka ir noraidīts, bet nepieņemts. 19 pieņemts. Tas bija manas grupas grozījums, līdz ar to jums jāsaprot, ka es gribēju tomēr tā. 24. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais atkrīt un pārlecam pie 8. grozījuma un 34. par. Pret. Atturas pieņemts. 26. par. Pret. Atturas pieņemts. 9. 35. kopā par. Pret. Atturas pieņemts. 27. un 40. kopā par pret atturas pieņemts. De, otrais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. Otrais grozījums balsojam elektroniski lūdzu. Beidzam balsot par otro grozījumu. Tas ir pieņemts. Pārējam pie 10. un 36. kopā par pret atturs pieņemts. 14 un 28 kopā par pret atturs pieņemts. 6. par pret atturas atkal pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam par sesto balsot. Beidzam balsot. Sastais pieņemts. Pārējām pie 11. un 37. kopā par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. Ceturtais. Jā, lūdzu. Nous votons la résolution sur la décharge et le Parlement se souvient que nous avons voté. Runājot par rezolūciju par eh, atbildības brīvību, tad mēs runājām par šo jautājumu, bet, diemžēl, šajā ziņojumā parādījās rubrika par. Eh, mēs runājam par budžeta izpildes pieņemšanu. Mēs runājam par citiem pasākumiem, kuri bija jāpieņem, un tā ir vienkārši kļūda. Paldies, turpina prieksēdētājs. Paldies, ka jūs to norādījāt. Mums tiešām vajadzēja to jau paskaidrot šeit, un, protams, ka to vajadzēja iekļaut jaunajā teksta redakcijā pirms balsošanas sākuma. Tātad mēs to, protams, pieņemam. Tātad ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par pret atturs noraidīts. 42. par pret atturs pieņemts. Tagad es dodu vārdu rezolūcijas grozīto priekšlikumu. Tas ir nominālais balsojums par Černiecku rezolūciju. Balsojam personālais balsojums, lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. pieņemts ar milzīgu balsu vairākumu. Apsveic Černiecka kungu, nākamais ir barones Ludfords ziņojums. Sāksim balsot. Pirmais grozījums. Tas ir pirmais grozījums un nevis desmitais E pirmā daļa par pret apturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie komisijas priekšlikuma izmainītajā versijā par pret apturas pieņemts. Un līdz ar to balsojam par kopīgo ziņojumu rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu, apsveicam Ludfordas kundzi, un tagad pārējām pie Baueras kundzes ziņojumu. Tas ir nākamais. Tas ir direktīvas priekšlikums. Ir divi uh, svītrojuma pieprasījumi. Viens, ko ir iesniegusi Sociālo lietu un nodarbinātības komiteja, un otrs, ko ir iesniegusi Šulc, Šulc kungs ar vairākiem deputātiem. Un mēs par to balsosim. Tātad e, mēs uh, personāla balsojuma veidā balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tātad pieņemts. Kolēģi, vi prego! Cienījamie kolēģi, lūdzu, ievērojiet disciplīnu. Tagad Tagad došu vārdu referentei. Vai tā bija, vai es pareizi sapratu, jautā priekšsādātājs. Pirms vispār es došu vārdu referentam, došu vārdu Eiropas komisijai lai uzzinātu, vai komisija uh, uzturēs spēkā savu priekšlikumu. Yeah. Much, uh, uh... Paldies par man doto vārdu. Komisāra kolēģija pārskatīs iespējas izrietot no šī balsojuma, uh, to skaitā arī priekšlikuma atsaukšanu. Mēs tātad apsvērsim šādu iespēju. Mēs saziniesimies ar dalībvalstīm un uh, raudzīsimies, kā viņi attiecina uh, noteikumus uz pašnodarbinātiem autovadītājiem un kāda ir atbilstība šiem noteikumiem. Paldies komisāra kungam, saka priekšsēdētājs. Gribu ierosināt, ka mēs tagad atliekam šo jautājumu Atbilstoši 57. reglamenta punktam, Bereses kundze, te, procedūras jautājums. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es domāju, ka mēs eh, saprotam no šī komisāra izteikuma, ka komisija atsauks šo priekšlikumu, ko mēs esam noraidījuši. Ja eh, tā tas būs, tad vairs nav vajadzīgs šo jautājumu nosūtīt atpakaļ nodarbinātības komitejai. io avevo accolto nelle parole del commissario es sapratu no komisāra, ka ir iespēja, ka viņi apsvērs priekšlikuma noraidīšanu, ja komisārs to apstiprina, ka eh, tā tad tiks atsaukt šis priekšlikums, tad, protams, jā, es eh, pārstāvu šeit parlamenta prezidentūru un šis jautājums būs jānodod atpakaļ atbilstīgajai komitejai. Vai tā ir komisāra kungs? Paldies priekšsēdētāji, es tik tiešām teicu, ka kolēģija izskatīs iespējamās opcijas un to skaitā opciju atsaukt šo priekšlikumu. Honorevole Beres. Monsieur le Président. Beres skundze. Priekšsādātāji. Tātad tur ir zināma neskaidrība šajā atbildē, un tāpēc atbilstoši 58. panta 3. punktam, ka šī plenārsēde izsakas par šo uh, tiesību aktu un ka skaidri un gaiši noraidīts komisijas priekšlikums, un es aicinu kolēģiem apstiprināt savu balsojumu, nobalsojot par likumdošanas priekšlikumu ar šādām modifikācijām. Onorevole Beres, questo nel suo diritto. Bereses kundze, tās ir jūsu tiesības, saka priekšsēdētājs. Referents ir lūdzis vārdu. hogy a le... Priekšsēdētāji, man jānos, jānorāda, ka ņemot vērā iespējamās variācijas, jeb izvēles iespējas, mēs redzam, ka mēs varam arī redzēt, ka tūlīt pēc 25 dalībvalstīm komisija ierosinās pārkāpumu procedūru, un es tādu scenāriju nevēlētos redzēt. Tik daudz no savas puses gribēju pateikt. Labi, c'è una proposta però che ha fatto la colla. Labi, tā tad ir priekšlikums tagad no Bereses kundzes. Un viens runātājs ir izteicies par, viens pret. Tātad visi, kas ir pret Bereses kundzes eh, priekšlikumu, balsosim šādā veidā. Tātad mēs noraidām likumdošanas priekšlikumu. Visi, kas ir pret. Neviens, neviens nebalso pret. Ļoti labi. Tātad kas ir par? No, non c'è niente. Non c'è No, no, non è un problema di... Chiedo scusa, collega. Nē, nē, nē, nē, saka priekšsādātājs. Priekšsādātājs saka, es ļoti, ļoti atvainojos. Atbilstoši reglamentam nav problēmu attiecībā uz Pervanšas kundzes priekšlikumu. Tas ir pilnīgi saprotams un pieņemams. Mēs to, uh, tātad mēs balsosim par šo priekšlikumu atbilstoši reglamentam. Viens kolēģis var izteikties par un viens var izteikties pret. Tātad kurš runās par? Lūdzu. Previous... Priekšsēdētāja kungs, agrāk, kad šeit parlaments ir noraidījis komisijas priekšlikumu, toreiz tā bija direktīva par naftas rezervēm, tā pakaļ atbilstošajai komitejai, jo komisija skaidri un gaiši neapstiprināja, ka viņi atsauks priekšlikumu. Komisāra kungs ir ļoti uzmanīgi izvēlējies savus vārdus, un es nepiekrītu Bereses kundzes interpretācijai. Tas ir jānodod atpakaļ komitejai līdz brīdim, kad mēs zināsim, vai komisija atsauks savu priekšlikumu vai nē. Bene. Labi. Čistastara kungs eh, principā ir izteicies pret Bereses kundzes priekšlikumu. Tagad mēs dosim vārdu kādam pār. Jā, paldies, es gribētu uh, runāt un atbalstīt. Uh, gribu uh, 56. reglamenta punktu 3. pāntu citēt. Ja komisija neatsauc savu priekšlikumu, parlaments nodod jautājumu atpakaļ komitejai, kas ir atbildīga par uh, likumdošanas rezolūciju ja vien parlaments pēc priekšsādātāja vai referenta ieteikuma atbild, atbildīgajā komitejā, vai arī, ja to ir ierosinājusi politiska grupa, vai arī vismaz 40 deputāti, tā tad ir otra opcija balsot par uh, likumdošanas rezolūciju. Tātad mums ir skaidrs, mēs esam prasījuši turpināt, un mums vajag turpināt. Mi pare, care colleghi, care... Cienījamie kolēģi, man šķiet, ka nu, reglaments ir pilnīgi skaidrs un atbilstoši tam es aicinu balsot par Bereses kundzes priekšlikumu. Tā tad personāla balsojums. Nē, es atvainojos, rādot ar rokām. Tā tad pacelt roku, kurš pār, kas pret. Ček, ček. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Bereses kundzes priekšlikums ir apstiprināts. Ha chiesto di parlare l'onorevole Svoboda. Svobods kungs lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī visa balsošana to vajadzēja nok nokārtot savādāk. Un tas būtu bijis savādāk, ja referenti būtu turējusies pie komitejas viedokļa, un tā nākotnē vajadzētu darīt, tad turēties pie komitejas balsojuma. Adesso, kolēģi, kolēģi, passiamo la... Tātad, kolēģi, Lūdzu, tagad pāriesim pie nomināla balsojuma par likumdošanas priekšlikumu. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Balsošana joprojām notiek. Lūdzu, nobalsojiet, beidzam balsot. Tā tad. Esam tagad nobalsojuši par rezolūcijas noraidīšanu. 383 balsis par, 263 pret. Tāda ir bijuši balsojuma rezultāti, tā tad ziņojums ir noraidīts. Mēs esam beiguši balsošanas procedūru šajā jautājumā un varam pāriet pie uh, Zomers kundzes ziņojuma. Votazione, pongo in votazione gli emendamenti della Commissione competente in blocco. Grozījumi, ko iesniegusi komiteja, ir 155 grozījumi, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Desmitais grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 25. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 33. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudīsim tomēr. Tā tad sākam balsot. Pārbaudam elektroniski. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un uh, noraidīts ir šis grozīto, grozī, grozījums. 36. grozījums. Kas par? Pret apturas noraidīts. 48 ir arī Zomers kundzes mutiskais grozījums. Nav neviens iebildums pret šo mutisko grozījumu. Referente. Tā tad var uh, prezentēt šo grozījumu, ja vēlas. Referente. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir runa par tikai lingvistisku precizējumu vācu tulkojumā. Uh, un līdz, līdz ar to citos tulkojumos nekas nemā, nemainās. Mēs runājam par um, precīzu tulkojumu, kā būtu nihfa fakta. Tātad jābūt ir neiepakotiem, nevis kā tur ir minēts. Tas tikai korekts laboja, kor ir precizējums. Objettano rispetto a questo emendamento orale? Vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Però colleghi, io non voglio salutare. Kolēģi, es negribu ietekmēt jūs nekādā veidā, bet šis ir grozījums, kas ir tikai lingvistiska rakstura grozījums vācu valodā vācu tulkojumā. Es domāju, ka jūs ejat nedaudz pārāk tālu, nostājoties pret šādu grozījumu, kuram nav nekāda ietekme uz ziņojumu saturu, bet, ņemot vērā visu iepriekš teikto, tomēr jums ir tiesības, protams, būt pret šo grozījumu. Iespējams, jūs uh, vēlaties atsaukt šo grozījumu, varbūt. Labi, Tā tad mutiskais grozījums tiek apstiprināts, uh, neviens nepie, neiebilst, un 48. grozījums. Kas par pret? Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 48. grozījums. Sākam balsot elektroniski. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. 48. grozījums ir pieņemts. 50. grozījums. Kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam, sākam balsot. Avete votato? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 50. grozījums ir pieņemts. Tā tad lūdzu celiet rokas skaidri, lai var skaidri redzēt, kas par ko balso. Tālāk, 64. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 65. grozījums par pret atturas man šķiet noraidīts. Ja vēlaties pārbaudīt, pārbaudam. Tā tad pārbaudam elektroniski. Balsojam, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. E respinto. Noraidīts. 73. grozījums. Kurš pār? pret, atturas, pieņemts. 75. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 78. Eh, atsevišķās daļās, pirmā daļa, kurš par, kontro, kas ies... pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret pret atturas noraidīts. 80. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 91. grozījums par pret pārbaudīsim elektrosot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. noraidīts šis grozījums. 95. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 104. grozījums, kas par pret atturas man šķiet, eh, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, tātad personāla balsojums. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums, kas par? Pret. Atulas pieņemts. 114. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 120. grozījums, kas par? pret atturas noraidīts. 124. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 130. grozījums ar referentu smutisku grozījumu. Vai jūs vēlaties uh, prezentēt savu grozījumu, Somers kundze, lūdzu? Šajā grozījumā ir runa par apzīmējumiem tiem produktiem, kas ietver arī nano daļiņas. Un mēs tam piekrītam šādam apzīmējumam. Bet mēs vēl te gribam arī uzsvērt, ka tam jābūt stabilām nanodaļiņām, jo ir arī nanomateriāli, kas nav stabili. Piemēram, tik smalks cukurs, kas jau ir samalts, tik smalkās pul pulveru veidā, kas jau atgādina nanodaļiņas, bet tas nekādās ziņā nekaitē. Uh, organismam, cilvēku organismam. Līdz ar to vajadzētu uzsvērt, ka tam jābūt stabilām nanodaļiņām. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Allora, ci sono, poiché ci sono più di 40 colleghi che si oppongono, la, le... Uh, ir vairāk kā 40 kolēģi, kuri ir pret šo mutisko grozījumu, tāpēc tas netiek pieņemts. Mēs aicinām balsot par grozījumu. Tātad 130. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. 131. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam, labi, pārbaudam elektroniski sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums. 152. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Labi, pārbaudam. Elektroniski balsojam. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts šis grozījums. 163. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 165. grozījums, kas par pret atturas pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. E approvato. Pieņemts grozījums. 167. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 169. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 172. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 181. Kas par? pret atturas pieņemts. 185. kas par pret at, pārbaudam, pārbaudam elektroniski, sākam balsot elektroniski. Votazione. Beidzam balsot. Emendamento e Grozījums pieņemts. 190. Eh, kas par? Pret. Atturas Noraidīts. 192. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 193. Par pret atturas šķiet noraidīts. 194. kas par pret atturas pieņemts. 195. kas par pret atturas noraidīts. 205. kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudām, sākam balsot elektroniski. La votazione chiusa. Beidzam balsot elektroniski. Pieņemts šis grozījums. 210. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 212. kas par, pret, atturas, pieņemts. 232. kas par, pret, pārbaudam. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Approvato. Pieņemts šis grozījums. 233. Es atvainojos, saka priekšādātājs, kas par. Pret. Atturas noraidīts. 200, 244. kas par. Pret. Atturas noraidīts. 286. grozījums, kas par? Kiekontro. Pret. Atturas noraidīts. 39. kas par? 39. kas pret? Atturas pieņemts. 292. grozījums, kas par? Pret atturas pieņemts. 350. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 293. Eh, eh, personāla balsojums sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. ar lielu, lielu vairākumu pieņemts. 265. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot elektroniski. Avodācija. Beidzam balsot. Pieņemts šis grozījums. 283. Kas par? Pret. Apturas noraidīts. 84. grozījums, ko ierosinās vidas komiteja. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tālāk. 326. Uh, kas par? Pret atturas pieņemts. 284. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 87. vidus komiteja iesniegus, kurš par pret atturas pieņemts. 87. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 327. kurš pār pret at, at, pieņemts. 257. kurš pār pret atturas noraidīts. 88. Eh, viduskomiteja, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad eh, personāla balsojums. 281. Eh, eh, sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad nomināli balsojums par 352. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums. 253. nomināla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vilmotas kundzei vārds. Emendamento orale, le do la parola. Jums uh, vārds Vilmotas kundze. Um, want... Priekšsēdētāji, es gribēju piedāvāt vārdus of origin, tātad valsts, izcelsmes valsts. Vārds provenants būtu labāk nevis origin, un tas būtu labāk un saprotamāk, eh, lai atspogļot izcelsmi. Vai kāds ir pret šādu ierosinājumu? Jā. Yeah. Šķiet, ka Jā, varbūt ir atkal tāda ekstrēma izpausme balsot pret uh, eh, lingvistisku grozījumu, bet ja kolēģi uh, iebilst, ja viņi uzstāja, ka viņi iebilst, tad mēs nevaram pieņemt šo mutisko grozījumu. Tad balsojam divās daļās par šo grozījumu. Sākam ar 101. grozījumu, ar pirmo daļu, kurš par. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tad balsojam tagad par otro daļu. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un šī daļa ir noraidīta. Chi è contro? Io ho visto pochissime mani, ripeto. Es neredzēju īpaši daudz paceltas rokas, tātad kas pār nākošo grozījumu? Referents Somers kundze. Tankai Fozits. Paldies, priekšsādātāji. Mēs runājam par to, ka es pieņemta 101. grozījuma pirmā daļa, otrā daļa no, no, nu, noraidīt līdz ar to, kā es pareizi saprotu un sekoju. 328. grozījums savukārt mums vajadzētu par to balsot, jo mēs runājam par tehnisko pielāgošanos. Saskaņā ar Lisabonas līgumu tehniskā pielāgošanās ir obligāta. Un vajadzētu papildināt šo tekstu ar vārdiem delegated, delegated acts. Uh, un nevis komitoloģijas procedūra. Un līdz ar to mums vajadzētu par to balsot. Paldies! Raģione, honorevole Sommer, quindi facciamo. Tā ir pareizi. Tā tad mēs balsosim tālāk par 328. un personāla balsojumu. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu grozījums ir pieņemts. Mēs pāriem pie 255. grozījuma, uh, kurš pār pret atturas noraidīts. Divsimt sešdesmit sastais grozījums, kurš par atturas uh, noraidīts. 333. kurš par pret apturas pieņemts. 334. kurš par pret apturas pieņemts. 3. Es atvainojos, Šulca kungs. Es nesapratu jūsu uh, izteikumu vāciski. Vai jūs varētu atkārtot itāliski? Es balsoju pārāk ātri priekš jums. Tātad 311. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 267. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 324. Uh, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. Eh, kurš par? Pret. Atturas. Kas ir par? Vides eh, komitejas grozījums. 121. Vides komitejas grozījums. Kas pret? Atturas. Noraidīts. 125. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 125. 125. Pārbaudām elektroniski, tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums. 127. Un 100, tātad 127. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 128. Kas par? Pret. Atturas man šķiet noraidīts. 264. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 200. 94. kas par? Pret. At, eh, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 338. kas par? Pret atturas pieņemts. 259. kas par pret atturas noraidīts. 337. kas par pret atturas pieņemts. 338. kas par pret atturas pieņemts. 268. Eh, personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 295. Eh, personāla balsojums sākam balsot. Prego. Lūdzu, vārds. Mm -hmm. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! EPP grozījums un sākotnējais teksts kaut ko maina, bet EPP grozījums nekā, ne arī sākotnējais teksts nerunā par transtaukskābēm. Un tāpēc tā attiecīgā daļa 144. ir jānobalso pat tādā gadījumā, ja mēs pieņemam 190, 295. Jo tautskābes ir ļoti, trans tautskābes ir ļoti svarīgs jautājums. Honorevole Sommer. Sommeres kundze. Un uh, eine inhaltliche. Ja es gribētu tādu uh, eh, runāt par saturu, saturiskiem jautājumiem, tas īstenībā ir atrisināts jau ar piedāvāto balsošanas sarakstu. Ir tiesa, ka Tāds partijas grozījums 2911B vēl svītrot, un Šluterkungs ar to domā to, ko jau vidas komiteja arī par B e, nobalsoja, un tas tagad gan balsošanas sarakstā atspoguļos kā BA. Līdz ar to Šluterkunga ierosinājums e, ir jāskatās kā 11B, ir tāds papildinājums un īstenībā nav tad iekļauts tajā. Um, Piedošana ir iekļauts balsošanas sarakstā, un mums arī vajadzētu sākot tam balsošanas sarakstam. Ja mēs 200, 144. Eh, arī eh, attiecīgi ievērosim, ja mēs pieņemsim 295. grozījumu. Un līdz ar to tā, ka jāsaka paldies, ka Šlusarkungs man iepriekš informēja par šādu savu soli. Uh, Eh, pirms viņš jums to visiem dar zināmu, tad es aicinātu visus balsot par 144. pantu tomēr atsevišķi. Allora, onorevole Sommer, ci di... Paldies, Zomers kundze. Vai Šluderkungam ir taisnība vai nē? Nav viņam taisnība, saka referents kundze. Tad vai mēs varētu tagad balsot par 295. lūdzu elektronisku personālu balsojumu? Sākam balsot. Īstenībā, es atvainojos, ka priekšsēdētājs mēs jau esam nobalsojuši. Tad 144. Eh, atkrīt līdz ar to. Beidzam balsot. Allora, l'emendamento è respinto. Tad šis ir noraidīts, šis grozījums ir noraidīts. Tagad mēs balsojam par 144. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tad pieņems ir 144. Es atvainojos ar priekšsēdētājs, ka mums ir neliels sajukums bijis ar šiem grozījumiem. Bet tagad Balsojam par 312. Lūdzu, personāla balsojumu sākam balsot par 312. Edozo. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Bet pirms tam mēs būtu varējuši nobalsot arī par 269. Kas ir par 269. kas pret? Atturis. Noraidīts. 145. kurš par? Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot.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 Atsevišķi deputāti nav nobalsojuši referente. 146. Rozomēs kaut kāds. Piesaldē, mums jābalso pat. jo tur ir tiešām vēlreiz atkal par šo tehnisko pielāgošanos un mm, deleģētiem aktiem. Jums ir taisnība. Vai tad varam balsot par 339, kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts? Tagad par 146, kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts? Vai mēs varētu to pārbaudīt? La votazione aperta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Emendamento 140. Tālāk. 146. Kurš par? Pret. Atturs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 313. Tas ir par daļām un arī personālais. Par pirmo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Tas atkrīt. Otrā daļa, 313. arī personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Tas noraidīts ir. Emendamento 313 dei tre gruppi. 313. grozījums no trim politiskajām grupām. Tas ir par daļām, par pirmo daļu balsojam ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Zaumirs kundze. Antrag 303. 313. divas abas daļas nora, nesam noraidījuši, līdz ar to mums ir jābalso par 40, 340. grozījumu. 149. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 313. pirmā daļa personāla balsojam, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts par otro daļu arī personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk 316. atkrīt. Nē, atvainojos, tomēr mums par to ir jābalso. Tas ir 297. tagad 297. personāla balsojums. Šluterkungs. Article... Es, tas ir par 31. panta trešo punktu. EPP grupa gribēja svītrot ārā obligāto GDA. Mēs piekrītam EPP grupai, mēs gribētu balsot par un tāpēc Arī šī 314. grozījuma autori ir vēlējušos grozīt šo pantu, tā 31. trīs jauno. Un ja 297. būtu pieņems, tad šis te grozījums nebūtu atkritis. Allora. Mums ir no sākuma tomēr jānobalso, un pēc tam mēs varam diskutēt, vai mēs varētu Tad par 297. balsot ar personālu balsojumu metodi. Sākam balsot. La votazione chiusa. Esam beiguši balsot. Tas ir noraidīts. Tālāk 314. Personāla balsojums sākam balsot. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 151. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad 153. kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 298. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 299. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 315. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts noraidīts. 316. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Referents kundze. Priekšsēdētāji, 316. mēs par to nedrīkstējām balsot, jo 360 atkrīt. 316 atkrīt, ja iepriekšējais tiktu pieņemts. 313. divās daļās mēs par to balsojām. Tātad balsojam par 313. O, piedodiet, kļūdījos. Un nepieņemam. Kļūdījos. Bēne. Una volta tocca a noi, una volta tocca a lei. E lei... Tiešām mēs <clears throat> dažreiz mums ir taisnība, dažreiz jums ir taisnība, un tā veidojas līdzsvars, tad balsosim. Ņemsim kopā 158 līdz 162, kurš par pret atturs pieņemts. tad par 300 personāla balsojums, kurš par? La votazione è chiusa. È e approvato. Tas ir pieņemts. Trīsimt četrdesmit otrais. Tas atkrīt. Trīsimt četrdesmit otrais nav jābalso. 166. arī nav jābalso. 171. tagad tiek balsots. Kurš par? Pret? Noraidīts. 290. kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 270. kurš par? Pret? Atturs noraidīts. 271. kurš par? Pret? pret atturs noraidīts. 325. kurš par pret atturs noraidīts. 291. kurš par pret atturs noraidīts. 178. kurš par pret atturs pieņemts. 272. kurš par pret atturs noraidīts. 180. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 273. kurš par pret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 274. atkrīt. 301. personāla balsojums. Sākam balsot. Kas beidzam balsot? Pieņemts. 300, 346. Kurš par? Kurš pret? atturs tas atkarīt. 347. kurš par pret atturs pieņemts. 348. kurš par pret atturs pieņemts. 349. kurš par pret atturs pieņemts. 101. Referenta lūdzu. 101. Priekšsādātāji, jūs norādījāt, ka balsošanā 346. norādīts. Domāju, ka jūs kļūdījāties. Jo arī šajā brīdī mums bija jārunā par tehnisko pielāgošanos, ko politiskās grupas taču ir vienošies. Tātad 346. lūdzu vēlreiz pārbaudīt. Facciamo votare 346. Vai mēs varētu vēlreiz nobalsot par 346, lai pārbaudītu, sākam balsot? 346. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Jums ir taisnība. Tas ir pieņemts. Mīļie draugi, jums ir jāceļ rokas augšā. Es saprotu, ka jūs esat paguruši, bet es nesaprotu, ko jūs gribat no manis, ja jūs man nerādat konkrēti un nesakat konkrēti. Vai mēs varētu par 191. ar personālu balsojumu balsot, sākam balsot? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. bet te ir vienāds skaits gan par, gan pret, tad īstenībā tas tiek noraidīts. Tāpēc mēs ņemam tam 303, kurš par, pret, atturs, vai to varētu pārbaudīt, sākam balsot, pārbaudam 303. Beidzam balsot. tas ir noraidīts. 302. 302. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 322. Kurš par? Pret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 atturs, pieņemts. 317. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 275. Par. Pret. Atturs pieņemts. 276. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot.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 pret, atturs pieņemts. 280. kurš par, pret, atturs noraidīts. 236. kurš par, pret, atturs pieņemts. 281. kurš par, pret, atturs, tas ir noraidīts. 307. kurš par, pret, atturs pieņemts. 256. kurš par? 256. par? Pret? Atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim, sākam balsot par 256. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Nākamais grozījums 250. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 323. kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 240. par? Pret. Atturs. Noraidīts. 282 par? Pret. Atturs. Noraidīts. 318 par? Pret pre, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 318. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimt četrdesmit sestais un divsimt četrdesmit septītais, kurš pār pret, atturs pieņemts. 319. kurš par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudīsim, sākam balsot par 319. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 285. 285. Eh, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 308. Lūdzu. 308. Kas pār? Kas pār 308? Kas pār 308? Kas pret? Labi. 308. kas par pret. Labi, pārbaud, pār, pār, pārbaudam 285. Tā tad 285. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 308. kas par? pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 309. Uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems grozījums. 28. kurš par, pret, apturas pieņemts. A, 31. par, pret, apturas pieņemts. 32. kas par, pret pret atturas pieņemts. 329. kas par pret atturas pieņemts. 330. kas par pret atturas pieņemts. 331. kas par pret atturas pieņemts. 332. kas par pret atturas pieņemts. Aicinu balsot par komisijas priekšlikumu ar attiecīgiem grozījumiem. Nomināli balsojums, personāla balsojums, tātad sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu Uh, balsojums ir uh, pozitīvs, sveicam uh, referentu un pateicamies par darbu. Aicinu balsot par pēdējo rezolūcijas projektu. Tātad pēdējais balsojums par rezolūcijas projektu kopumā. Sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Arī šeit ir lielais vairākums un dodu vārdu Dalkunkam priekšsēdētāji, ņemot vērā, ka ir jau tik vēls, aicinu vēl nobalsot par uh, 2020 uh, un ekonomisko pārvaldību un par pārējo balsot rītā. Un ja ceturtdien nepietiek, tad piekdien no rīta vēl varam balsot. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta. Vai ir kādi iebildumi? Nav iebildumu. Daulkunga priekšlikumam? Ja nē, tad es ar lielu prieku uh, pieņemu jūsu ieteikumu. Mēs balsosim par šiem diviem jautājumiem, jo tie ir īpaši politiski svarīgi. Tā tad par 2020. Trešais punkts uh, divās daļās, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. 22. punkts, pirmā daļa, par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta. Tālāk 45. punkts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Tātad balsojums par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Tā tad ar, lielāko, ar lielu vairākumu rezolūcija ir pieņemta. Sveicam ar autors un parlamentu kopumā tālāk par ekonomisko pārvaldību. Otrais grozījums. Balsojam, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pirmais punkts. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Piektais grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 12. punkts divās daļās. Pirmā daļa. No man personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. ar lielāko vairākumu pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Nē, tas nav personāla balsojums, vienkārši roku pats liet. Kas par pret atturas pieņemts? Pirmais grozījums. Kas par pret atturas noraidīts? 31. punkts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Nē, nē, saka priekšsādātājs. Pirmā daļa - kas par pirmo daļu? pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad pieņemts. Aicinu balsot par rezolūcijas projektu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar lielāko vairākumu sveicu vēlreiz autors un parlamentu. Gribētu aicināt nobalsot arī par īpašo komiteju, par tātad speciālo komiteju, par finanšu perspektīvu. Tas ir viens balsojums. Visi, kas par, pret, atturas pieņemts. Un mums delegācija vēl ir palikusi par pret atturas pieņemts. Kariforum delegācija tātad par to ir nobalsots. Paldies! Paldies!